dealing with the working machine from here, eh? okay. this side, because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, aicinu tagad iesākt ar testa balsojumu. Mums ir pieci balsošanai paredzētie teksti un Tāpēc esiet lūdzu gatavi. Vispirms testa balsojums. Open... Testa balsojums, sākam balsot. Jautājums ir, vai esat gatavi atvaļinājumam? Varat balsot par vai pret? Redzēsim tūliņ rezultātu. Everybody. Vai visi ir nobalsojuši? Everybody has voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Vairākums ir pār. Gatava brīvdienām. Labi. Ķeramies pie balsošanas. Vispirms, dārgie draugi, lūdzu, izturieties klusi. Šī ir ļoti svarīga balsošana. Referente Sofija Sa Marko Rafa ziņojums par dalību izpētē un inovācijām. Prīmā. Personāls balsojums. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies referentē sakarā fai. Nākošais balsojums. Pagaidu nolīgums līdzīgi kā iepriekšējā balsojumā, gāzu piegādes drošībā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies nu, ref, visiem referentiem. Tās bija sarežģītas sarunas tālāk. Pārējām pie nākošā ziņojuma. Cabezon Ruiz, jā. Yeah autors Kabesona Ruisa apārsnes 2020 un vidusposma novērtējums. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. grozījums par pret atturas. Vēlreiz pārbaudām elektroniskie. Celiet rokas, lūdzu. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 45. par, pret atturas noraidīts 46. pār pret atturas pārbaudām 46. grozījums pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts sastais eh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 8. par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas noraidīts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts, budžets 7 par pret atturas pieņemts, 75. par pret atturas pārbaudām, 75. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par, pret atturas pieņemts, deviņdesmit otrais par, pret atturas pieņemts, divpadsmitais par, pret atturas pieņemts, 13. pār pret saturas pieņemts, 121 pār pretaturas noraidīts, 14 pār pretaturas pieņemts, 208. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pārbaudām otro daļu. 208, otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 134. par, pret, atturas pieņemts. 332. par, pret, atturas pieņemts vai tā ir dubulta, vai, vai vienkārša balsošana. Katrā ziņā apsveicu. Jūs abus. 15. kompromiss par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts 15. A par pret atturas pārbaudām pārbaudām, vai vairākums atbilst. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. par pret atturas noraidīts. 68. par pret at... pārbaudām 68. Celiet lūdzu rokas. Beidzam balsot. 68. grozījums. Pieņemts. 154. par pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts.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 pretaturas pieņemts. 24. pār pretaturas pieņemts. 25. pār pretaturas pieņemts. 256. pār pretaturas pieņemts. 257. pārpretaturas pieņemts, 258. pārpretaturas. Pārbaudīsim 200. 58. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par pretaturas pieņemts. 274. pirmā daļa par pretaturas pieņemts. Otrā daļa par pret pārbaudām. Otrā daļa pārbaudām otro daļu. Beidzam balsot noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 276. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret noraidīts. 284. par pret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 pārbaudām 291. Beidzam balsot. Pieņemts. 292. par pret atturas pieņemts. 293. par pret. Noraidīts. 294. par pret atturas noraidīts. 295. par pret atturas. Pārbaudīsim. 295. pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 309. par, pret, atturas, pieņemts. 307. par, pret, atturas, pieņemts. 308. par, pret, atturas, pieņemts. 310. par, pret, atturas noraidīts. 311. par pret atturas noraidīts. 312. par pret atturas noraidīts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. 330 in favor against. 300 eh, eh, eh, par pretaturas pieņemts, 301 par pretaturas pieņemts, 31 kompromiss par pretaturas pieņemts, 345 par pret atturas noraidīts 347 par pret atturas pārbaudīsim. 347. Beidzam balsot. Noraidīts 348. par pret. Pārbaudām. 348. Pārbaudām 348. Beidzam balsot. Noraidīts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 atturas noraidīts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret pārbaudām, 20. beidzam balsot, noraidīts. Pirmais par pret pārbaudām elektroniski. Pirmais. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Treš, trešais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Galīgais balsojums. Personāls balsojums. Vai reglamenta jautājums? No zaļo partijas. Mēs uzskatām, ka šis ir labs ziņojums, vēlos pateikties referentam un citiem ēnu referentiem par labo darbu. Diemžēl mēs nevarēsim ziņojumu atbalstīt, jo tur ir neveiksmīgs formulējums par aizsardzību Mēs esam pret valsts finansējumu šeit. Man likās, ka jums ir kaut kas tehnisks, saka priekšsēdētājs. Ja tas nav tehniska rakstura grozījums, tad ne pirms e, balsojuma. Šādas piezīmes netiek pieņemtas, tas ir pret notiekumiem. Tagad personāls balsojums. Visa rezolūcija. Atvainojiet, tas ir elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Mūsu komiteja pieņem šo rezolūciju, apsveicam referenti Kabesonu Ruisu. To... Un tagad. 52. The, the result was 50. Rezultāts 50 par 2 pret 5 atturējās. Vai man tas ir jāpaziņo katru reizi? Nē. Labi, tas bija neierasti, es piekrītu. Es saprotu, ka Marija Matieša vēlas ko sacīt. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms mēs pāriem pie balsošanas. Es vēlos vispirms pateikties par sadarbību visiem eh, referentiem, taču es domāju, ka mums izdevās panākt labu kompromisu. Es lūdzu vārdu tāpēc, ka ir viens no pantiem šīs komitejas kompetencija, ar kura mums ir e, problēmas, jo nostājas ir nesavietojams. No vienas puses ir goja un zaļie, un otrā pusē tautīnieki, konservatīvie, sociālisti, demokrāti, liberāļi. Un ļoti Eh, labi, ka mēs varam likt uz balsojumu divas alternatīvas priekšlikumus. Tā ir demokrātija. Taču šāda nu referents sanāksmē. Mēs iekļāvām neiekļaut diskusijā pielikumus, nevis tāpēc, ka es to nevēlējos, bet tāpēc, ka tā bija kopīga vienošanās. Un alternatīvais kompromiss numurs 6, to iesniedz kolēģi no es, no sociāldemokrātiem, liberāļiem, viņi iekļauj pielikumus. Es sacīju, ka es nekādas šķēršļus balsojumam neradīšu, taču mēs neliekam uz balsojumu reāls alternatīvu kompromisus, bet kompromisus, par kuriem ir vienojušies Tautas partija, ECR e, un GOE no vienas puses, un sastajā kompromisā ar pielikumiem, kas tika iekļauti pēc diskusijām. Um, Es uzskatu, ka skaidri jāpar, norāda, ka ja mēs liekam uz balsojumu 6B, tad cilvēkiem ir jāzina, ka mēs neliekam uz balsojumu reālus alternatīvos kompromisus, bet atšķirīgas lietas. Paldies! Paldies par ļoti mēreno vēstījumu, es saprotu ka jūs kā referenti nebijāt mierā ar šo aspektu, taču tāds bija referentu lēmums un visumā jums ir pilnīgi taisnība. Otrais kompromiss attiecas uz plašāku sadaļu nekā pirmais. Un saskaņā ar mūsu noteikumiem tas ir iespējams. Mēs neesam pret noteikumiem, taču es saprotu, ka jūs kā referente nesat mierā ar šādu risinājumu, taču to bija lēmums, kurš tika pieņemts savlaicīgi pirms termiņa to pieņēma mūsu referenti. Un paldies jums par jūsu mēreno paziņojumu, un tagad mēs soli pa solim ķersimies pie balsošanas. Nu tad sāksim balsot. Kompromiss numur viens par pret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 atturas pieņemts. 98 par, pret. Pārbaudīsim. 98. tātad. Beidzam balsot. Noraidīts 99 par, pret, atturas, noraidīts. Kolēģi, Šādā situācijā, kad ir divi grozījumi par vienu to pašu punktu, balsosim par abiem pēc kārtas. Ja nav rezultāta, tad nekas cits neatliek, kā balsot par visiem grozījumiem pēc kārtas. Nu tad sāksim. Nebūs viegli. Ar to visu tik galā, bet nu sāksim. Kompromiss 6A par pret atturas. Taisīsim personālu balsojumu. Pārbaudīsim tiešām. Par visu pēc kārtas. Balsojam elektroniski 6A. Beidzam. Noraidīts. Elektroniski balsojam par kompromisu 6B. Balsojam elektroniski 6B. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi. 1, 6, 7. Par, pret, atturas noraidīts. 168 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numurs 7 par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss numur 8 par pret atturas pieņemts. 151 kopā ar 152 par pret atturas noraidīts. 153 par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 9 par pret atturas pieņemts.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 atturas pārbaudīsim. Tātad 49. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. par pret atturas pieņemts. 51 par pret atturas noraidīts. 52 par pret pieņemts tātad. 54 par, pret, atturas, noraidīts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 55 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 55. 55. Beidzam. Pieņemts. 57 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim. 57. 57. Beidzam. Noraidīts. 58 par pret atturs noraidīts 59 par pret atturas pieņemts. 60 par pret. Pārbaudām 60. 60. Beidzam balsot. Pieņemts 61. Par, pret, atturs, noraidīts. 62 par, pret, atturs, noraidīts Noraidīts. 63 par, pret, atturas, noraidīts. 64 par, pret, pieņemts. Nu, pārbaudīsim 64. 64. Beidzam balsot. Pieņemts. 65 par, pret atturas pieņemts 66 par pret. Pārbaudīsim 66. 66. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 4. Par pret. Ceturtais. Pārbaudām. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Lūdzu, visi kārtīgi ceļam rokas. 67. par, pret, atturs pieņemts. 68 par, pret. Pārbaudīsim 68. Beidzam balsot. Pieņemts 69 pār, pret atturas. Nu, jāpārbauda. 68. 69 vai priekšstādātājs atvainojas. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par pret. Atturs pieņemts. 28 par pret. Atturs pieņemts. Gala balsojums. Personāla balsojums. Balsojam. Vispirmām kārtām nobalsosim, tad došu jums iespēju izteikties. Vai kāds reglamenta jautājums? Vienkārši vēlējos norādīt, ka, protams, balsošu pret šo atzinumu, jo. Sastais grozījums iepratim sastajam A nozīmē, ka mēs nerespektējam Parīzes nolīgumu. Ir šis atskaites kaut kāds laiks, sākam no nulles, kā rezultātā valstis vairs nav vienlīdzīgās starta pozīcijās. Mm, Parīzes nolīguma kontekstā, un, protams, mums labāk būtu paticis komisijas sakotnējais priekšlikums mm, Parīzes nolīguma sakarā, Nu, es saprotu, ka šeit šajā namā varam balsot katrs pats par sevi, bet, nu, es tādā gadījumā, ja, ja šāds, šādi grozījumi tiek iekļaut tekstā, balsošu pret. Kolēģi, līdz ar to beidzam balsot. 44. 44 par, 13 pret, 1 atturas. Līdz ar to Paldies, paldies referentes kundze, paldies ēnu referenti, paldies visai komitejai par šo darbu sarunās un diskusijās mums gāja karsti. Nu, ķeramies pie atzinuma projekta Lapeza Vermeo. Ir referente aizsardzība pret uh, subsidētu importu un dempingotām pret, precēm no trešajām valstīm. Uh, situācija ir nopietna. Šeit mums ir uh, divi kompromisi, viens pēc otra. Mums būs elektroniski jāpārbauda, jo rezultāts var būt ļoti uh, līdzīgs, tā kā tiešām mums ir jāpārbauda viss sīk un smalki. Punktu pa punktiņam iesim uz priekšu. Tā tad aizsardzība pret um, dempinga, dempingu un, un, un, un tātad 80. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad kompromiss numur 8 par aizsardzību pret dempingu dempinga importu. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss numur 9. Balsojam. 9. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss des, numur 10. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 11. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. un 59. grozījums, kas ir identiski, par tiem balsojam kopā par, pret, atturas pieņemts. 60. par, pret, Nu, tai būs jāpārbauda. 60. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. Desmitais kompromiss tātad tika noraidīts, līdz ar to 12. atkrīt. 13. kompromiss. Pārbaudīsim elektroniski. 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. par, pret, naturas Noraidīts. 15. kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa 75. grozījumā par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromiss elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. par. Pret atturs noraidīts. 6 par, pret, atturs pārbaudīsim. Tātad pārbaudām numuru 6. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Kompromiss paliek kompromiss. Tātad 18. kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Par. Astoņdesmit ceturtais par, pret, atturs noraidīts. Astoņdesmit seši par, pret pret atturas noraidīts. 87 par 86. Nāksies pārbaudīt. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. Par. Pret. Pārbaudīsim. 87. 87. Beidzam balsot. noraidīts. 89 par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, pārbaudīsim. Grozījums numur 8 pārbaudām. Beidzam balsot. 90. par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmit par pret atturas noraidīts. Vienpadsmit par pret atturas noraidīts. Divpadsmit par pret. Nu, tagad gan pārbaudīsim. 12. tātad. Beidzam balsot. Noraidīts. 93 par pret atturs noraidīts. Kompromiss 19 pal, par pret pārbaudīsim. 19. Beidzam balsot. Noraidīts. 94 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sociālisti vispār nebalsoja, ja? Nu tad pārbaudām, kas notiek ar 94. 94. un 95. ir identiski. Par tiem balsojam kopā elektroniski. Pārbaudām tātad. Pārbaudām abus grozījumus. Sākam no sākuma. 94 un 95. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet lūdzu, lūdzu visus kārtīgi celt roku. 96 par 96. Nu tad lūdzu pārsēdieties citur. Tiešām. Jūs lūdzu pa labi Taipak reiz pārsēdieties. Deviņdesmit seši par, pret, pret, nora, nor, noraidīts 97 par, pret, atturs, noraidīts 98 par, pret, atturs, noraidīts 99 par, pret, atturs, pārbaudīsim. 99. Beidzam balsot. Pieņemts. 100. Tātad 16. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss numur 1 par, pret, pārbaudīsim. Pirmais kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret. Pārbaudīsim. Tātad pirmais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums par, pret. Nu, pārbaudīsim, īsti skaidrs tur nebija. Beidzam balsot. 30, 3 eh, pret, 22 par. 55. Eh, atkrīt. Otrais kompromiss par pret jāpārbauda. Neko darīt. Tātad otrais kompromiss. Pārbaudām otro kompromisu. Beidzam balsot. Nu, ļoti salīts vairākums to atbalsta. Trešais prie, kompromiss par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret pārbaudīsim. Piektais kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts elektroniski. Sestais kompromiss - elektroniski balsojam. Sestais kompromiss - beidzam balsot. Pieņemts. 37 par, pret, atturas noraidīts. 38 par, pret, atturas noraidīts. 39 par, pret, pārbaudīsim. 39. 39. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. Pa, par pret atturas pieņemts. 13 un 14 abi šie kopā par pret atturas pieņemts. 15 par tā Jā, piedodiet, 15. atkrīt, jo paši nobalsojām par 13. un 14. Tagad gala balsojums, eh, personāla balsojums. Un beidzam balsot. Pieņemts. 34 pret 22 atturas 5. Kolēģi, apsveicu! gāja grūti, paši bijāt tam liecinieki. Kāds reglamenta jautājums, ko vēlas uh, referente minēt? Tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu, uh, kolēģi, esiet pieklājīgi. Paldies, priekšsēdētāji tikai daži brīži, lai norādītu, ka mēs mēģinājām atrast alternatīvu Eiropas rūpniecībai, un diemžēl mums tas nav izdevies, un mēs tagad apdraudām tūkstošiem darbietu Eiropas rūpniecībā, un tāpat kā jau iepriekš man bija jābalso pret savu atzinumu, jo mēs neaizsargājam un neaizstāvam nodarbinātību. Paldies! Uh, dear friends. Dārgie draugi, dāmas un kungi. Sveicu mūsu vidū mūsu viesi, kurš laimīgā kārtā ļoti bieži mūs apmeklē itre komitejas sanāksmēs. Tas ir komisijas vice priekšsēdētājs Andrus Ansips. Viņš ir atbildīgs par digitālu vienoto tirgu un mūsu struktūrālā dialoga. Nākošā daļa ir paredzēta šodien. Mēs to turpinām starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Vicepriekšsēdētājs Sansips ziņos par stāvokli. Mm attiecībā uz 17. gada komisijas darba programmas sev atbilstošās sadaļas ies, e, īstenošanu. Komisijas darba programma un tā daļa, par ko ir atbildīgs vicepriekšsēdētājs Ansips. Un Varbūt šeit nav tik daudz runa par reālu ekonomiku, bet tam šim aspektam ir liela ietekme uz reālo ekonomiku, un mēs labprāt uzklausītu, kas ir iecerēts digitālā vienotā sir, tirgus jomā, un jūsu prāts. Kaut kas Eh, ko varētu nodēvēt par digitālo savienību, būtu plašāks projekts, bet šodien mēs runājam par digitālo eh, vienoto tirgu. Un tagad, vice priekšsēdētāji, es došu vārdu jums, lai jūs sāktu diskusiju ar jūsu paziņojumu sākumā. Paldies! Pirmais jautājums ir, cik daudz laika man ir? jūsu uzrunai, kā parasti, desmit minūtes sākumā un beigās nekādi ierobežojumi nebūs. Jā, ja neviena te vairs nebūs, saka komisārs. Priekšstādātājs saka, ka viņš šeit būs pilnīgi noteikti līdz pašām beigām. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie Eiropas parlamenta itra komitejas locekļi, zināsiet, ka pirms diviem gadiem mēs uzsākām digitālā vienotā tirgus stratēģiju, un šajā šī maijā notika stratēģijas vidustermiņa pārskats. Kopā mēs aizsākām 35 priekšlikumus, 31 no tiem bija likumdošanas priekšlikums, un varētu teikt, ka pateicoties itra komitejai, Šis process turpinās. Tas ir normāls process. Esam panākuši vienprātību dažos failos, piemēram, par 700 MHz, kas ir ārkārtīgi svarīgs fails, domājot par 5G. Par 5G Eiropas Savienībā tā, tas nekad nekļūs par realitāti Eiropā, ja netiks nodrošināta skaidrība 700 MHz jautājumā. Bet esmu priecīgs, ka, ļoti svarīgi, ka pie šajā ļoti svarīgajā failā mums izdevās panākt vienprātību. Digitālā saturā pārnesamība arī ļoti svarīgs jautājums cilvēkiem, lai tiktu saglabāta uh, piekļuve un digitālajiem saturam cilvēkiem arī tad, ja viņi ceļo citās Eiropas Savienības valstīs. Zināt, ka 20% no eiropiešiem vismaz desmit dienas gadā pavada ceļojot citās valstīs, un daudzi no šiem cilvēkiem uh, gribētu saglabāt piekļuvis un likumīgi nopirktiem digitālajiem saturam arī ceļojuma laikā. Uh, bet dažādi ierobežojumi dēļ viņiem tas nav iespējams. Tagad eh, tika pieņemts lēmums, ir balsojums parlamentā, saņēmām skaidru atbalstu eh, šim failam, un nu, cilvēki tagad var arī um, izbaudīt šo priekšrocību. Viesabonēšanas izmaksas. Paldies uh, eh, jūs kolēģei par ļoti svarīgo failu. cilvēki vēlējās, lai varētu pēc iespējas ātrāk atteikties no viesobanēšanas maksām Eiropas Savienībām. Jau pēdējo 20, pēdējos 20 gadus, bet nu var teikt, ka vairākumā gadījumu tas jau ir noticis, bet oficiālais datums ir 15. jūnijas, kas ir pēdējā, pēdējā diena, kad būs viesobanēšanas maksām maksas Eiropas Savienībā, bet vairākums telekomunikāciju operatoru jau ir um, sākuši piedāvāt savus pakalpojumus. Um, šī Roam Like at Home iespēja tagad ir pieejama. Um, mums ir jāsako līdzi notikuma attīstībai tajās valstīs, kurās uh, telekomunikāciju operatori vēlā, vēlās palielināt pakalpojumu cenas vā, kā ieganst, izmantojot mūsu lēmumu atteikties no viesabonēšanas izmaksām, nav nekāda pamata palielināt uh, pakalpojumu cenas. Viesabonēšanas izmaksas bija jāceļ, jo mēs arī atceramies nu, diskusiju par taisnīgas politikas principiem un mūsu regulātori. Viņiem bija jābūt ļoti uzmanīgiem visos šajos gadījumos kuros operatori gribētu palielināt cenas. Un vakar. Or, uh, mm, Mēs vienojamies par Markas vienošanos, tāds labas ziņas neredzīgiem cilvēkiem. Ir ļoti žēl, ka Eiropas Savienībā mums nav izdevies ratificēt Marakešas nolīgumu, jau gadu garumā notikušas institucionālas diskusijas, kas ir atbildīgs, kuram ir tiesības to parakstīt. Bet tagad mums ir izdevies panākt šo vienošanos, kas palīdzēs tik daudziem neredzīgiem cilvēkiem. Just recently, so uh, Un vēl labas ziņas Eiropas Savienībai. Jāsaka, ka dažu failu gadījumā mums vajadzēja tiešām ļoti smagi strādāt. Tā es runāju par spektru un 5G lietu internetu. Bet jo īpaši spektrs ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo Eh, visi jau var saprast, ka dziļa sadarbība spektrai jautājumā ir ļoti nepieciešama, bet daudzos gadījumos mēs zinām, ka ir dalībvalstis, eh, kas norāda, ka labāk šādus jautājumus neskart, ka tā ir nacionāla atbildība, nevis Eiropas Savienības jautājums. Premjerministri un prezidenti atbalsta mūsu priekšlikumu, bet ministru līmenī viedokļi ir atšķirīgi. Priekšsēdēt, es sāku skaitīt jūsu runāšanas laiku tikai tagad. Jā, tad jums ir papildu 5 minūtes. Runājot par spektru. Ja padziļināsim sadarbību šajā jomā, tad ir jārunā par laika grafiku, par eh, spektra piešķiršanas opciju termiņiem, ir jārunā par licenšu ilgumu, par lauku teritorijām, kur liela ātruma tīklu ieviešana 25 gadi tā ar to nepietiks. Esam noteikuši 25 gadus kā minimumu. Pārklājumi jautājumi. Ja domāju par automašīnām bez vadītāja Un, ja atsevišķas eh, teritorijas tās neaptvers 5G tīklus, un nu, kas notiks šādā mašīnā, par to jādomā. Esam identificējuši arī jaunās fokus jomas. Un tās būs datu ekonomika. Jūs jau esat diezgan labi pazīstami ar šo jautājumu. Mēs vēlamies, lai notiktu brīva datu plūsma Eiropā, bet tajā pašā laikā gribam nodrošināt arī garantijas. Uh, piemēram, nodokļu jomā, ja iestādes vēlēs iegūt informāciju par nodokļu datiem, ja šie dati tiks eh, saglabāti citā Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat arī strādāsim pie platformām eh, šajā eh, savstarpējā uzņēmuma attiecību līmenī. Domājot par maziem uzņēmumiem, es tas tieši ļoti priecīgs, jo viņi norāda, ka viņi bieži vien nav spējīgi vest sarunas ar lielajām platformām un pakalpojumu sniedzējiem, mm, ka viņi nav spējīgi aizstāvēt savas pozīcijas. Jā, tāpat arī cīņa pret negodīgām tirzniecības praksēm un strīdus izšķiršanas mehānismu ieviešana. Uh, Nu, tādas ir mūsu idejas attiecībā uz platformām. Un mums arī ir jāsniedz lielāka skaidrība. Tātad mēs visi zinām par viltus ziņām, par naidarunu. Un dalība valstis vēlas ieviest pašu savu regulējumu ciņā pret naidarunu bet domāju, ka harmonizēta pieeja Eiropas Savienībā būs nepieciešama. Mēs vēlamies aizsargāt um, runas brīvību, bet ir jāievieš lielāka skaidrība uh, pamanīšanas un rīcības jautājumā. Ko tad nozīmē šī pamanīšana? Vai mums gluži vienkārši ir jāatzīmē kādi lauciņi vai nepieciešami arī ID kodi vai kas tam līdzīgs. Ja, piemēram, kāds augšuplādē saturu platformās un kāds lejuplādē šo saturu, tad jautājums par to, kādas ir manas tiesības, lai aizsargātu savas likumīgās intereses. Tad, ja šis, šī informācija ir dzēsta, kādas ir manas intereses, lai es varētu šo saturu atkal augšuplādēt platformās. Un visbeidzot, tā, protams, arī kiberdrošība. Mēs varētu pavadīt vairākas stundas diskutējot par kiberdrošību, tā ir jāpievērš lielāka uzmanība Eiropas Savienībā. Un pēc viņas termiņa pārskata mēs nolēmām uzsākt jaunu kiberdrošības stratēģiju. Mēs aizsākām kiberdrošības stratēģiju tikai 2013. gadā, bet uh, Tolēk nepastāvēja savienoto ierīču fenomens, bet tagad zinām, ka kibernoziedznieki darbojas kā vesela nozare. ASV viņiem izdevās izveidot tātad veselu tīklu, balstoties uz šīm savienotajām ierīcēm. Viņiem izdevās sagatavot uzbrukumus pret globālajiem spēlētājiem, un viņiem faktiski izdevās arī bloķēt globālā pakalpojumu sniedzēju darbību. Eiropas Savienībā kiberdrošība, par to ir jādomā ļoti nopietni. Mums jābūt arī pašiem savai operacionālajai kapacitātei Eiropas Savienības līmenī, jo balstoties uh, uz nesenajiem uzbrukumiem, tad zinām, ka, ja notiek tāds liels, masīvs uzbrukums, tad visi skatīsies uz Eiropas Savienību. 30 workers in the EU uh, CERT and uh, about what? Tāpēc CERTs un cilvēki domās par to, kādiem uh, nepārtrauktiem risinājumiem mēs varam domāt. Daudzgadu gadu finanšu schēma. Digitālajiem jautājumiem ir jābūt ļoti prominentā pozīcijā, ja domājam par daudz, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, ir jāiekļau arī kiberdrošība. Jo, piemēram, ASV tikai tad jau šogad viņi izmantos nodokļu maksātāja naudu gan valsts, gan federālā līmenī. 19 miljardi ASV dolāru kiberdrošībai tiks veltīti. Tiks uzsākta šī publiskā privātā partnerība. Un mēs vēlamies tātad piešķirt būtisku summu arī Eiropas Savienības budžeta, lai šai publiskai privātai partnerībai tad 1,8 miljardi gadā. Tas ir tikai pamatoti. Mums ir jāpievērš lielāka uzmanība kiberdrošībai. Paldies, mans laiks jau ir beidzies, un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Gandrīz 13 minūtes, bet viss kārtībā. Gribētu piebilst, ka vakar vakarā pulksten desmitos vakarā. Mēs pabeidzām par uh, savu trilogu. Daži no cilvēkiem, kas uh, strādā ar jums, vicepriekšādātāji, arī piedalījās trilogā, kas ir ļoti labs rezultāts mūsu pilsoņiem, ļoti būtisks signāls tāpat kā arī Rome Like at Home gadījums. Šī ļoti līdzīga situācija. Mēs piedāvājam internetu, internetu un ātru internetu, augstas kvalitātes internetu visur Eiropas Savienībā par brīvu. Tad brīva piekļuve. Tas ir ļoti svarīgi no mūsu pozīcijas. Un liels paldies par šo priešlikumu Eiropas komisijai un komisijai Mēs smagi strādājām, arī padoma beigās piekrita, un rezultāts ir lielisks. Un tagad pievērsīsimies diskusijai. Tagad vēl Kastilo Vēras kundze, ETP grupas vārdā. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Paldies arī viceprezidenti par to, ka pievienojāties mums. Šajā pēdējā laikā, nu mēs tā kā tagad jau sākam ceļu uz mūsu termiņa beigām. Bet ir jāsaka, ka tik daudz lietu jau ir panākts šajā jomā, un šķiet, ka tas bija jā, pirms četriem gadiem, kad mēs sākām darbu, bet realitātē, kā jau teicāt, tad runa ir par 21 likumdošanas priekšlikumu no 30 um, vai vairāk dažādām iniciatīvām kopām. Mērķis bija atbalstīt digitālo vienoto tirgu, jo tas ir galvenais līdzeklis, kas var atbalstīt digitālo transformāciju, kas ir nepieciešama Eiropas Savienībai, mūsu sabiedrībai, lai varētu pilnībā izmantot visas digitālās revolūcijas priekšrocības. Tas ir tiešām lieliski. Darbs pie daudziem dosiem ir pabeigts. Un tagad esam dažādos uh, uh, progresa fāzēs. Un, pirms domāju arī par komunikāciju un savienojamību. Un tagad uh, pēdējā darba daļā ir būs divi galvenie aspekti, kas, uh, zināmā mērā, arī noslēgs visu mūsu termiņu, visu šo loku. Nu, tā ir jaunā kiberdrošības stratēģija, ko jūs pieminējāt. Um, pēdējā stratēģija tika apstiprināta 2013. gadā, ja nekļūdos. Un pēc, un pēc četriem gadiem pasaule ir dramatiski mainījusies. Un tas, tā otra lieta ir brīva datu plūsma Eiropas Savienībā. Tā ir absolūti nepieciešama jaunām uh, iespējām, kas ir vajadzīgas Eiropas uh, ražošanai. Tās ir lietas, kur vajadzīga atbilstoša likumdošana. Eiropas nozare, kas vēl joprojām ir ļoti konkurētspējīga e pasaulē, mums ir jādomā par mūsu ražošanas konkurētspēju pasaulē arī tālāk. Mums ir jābūt patiesiem līderiem pasaules līmenī datu ekonomikā, ņemot vērā, ka šī starp maš, mašīnu iekārtu komunikācija faktiski ir mainījusi visu paradigmu domājot par to, no kurienes nāk dati. Jā, datus rada, tiek nāk no personīgām platformām, gan no e-komercijas platformām, bet Eh, dati, kas ir no vienas ierīces uz otru, tā ir patiesa revolūcija, un eh, šajā ziņā Eiropas nozarei ir unikāla iespēja būt par globālās datu ekonomikas līderi. Un arī saistībā ar to es vēlējos uzdot jums jautājumu par uh, likumdošanas priekšlikumu par brīvās plūsmas datu priekšlikumu, kas ir sagaidīts kādās nākamajos mēnešos. Paldies! Pilār, jūs pieminējāt vienu ļoti briesmīgu lietu. Nu jā, termiņu, termiņš jau, man tā termiņš jau tuvojas beigām. Jums ir taisnība, ir jāatcerās, ka pēc diviem gadiem būs jaunas vēlēšanas. Mums ir jāpabeidz visas mūsu aktivitātes, kas ir saistīts ar digitālo vienoto tirgu. Tas jāpaveic divu gadu laikā. Kupolna Aptrī kundze no sociāldemokrātu grupas. Paldies! Man liels prieks dzirdēt, ka komisāram šis darbs ir tik tuvu, tuvu sirdī un cerām, ka mūsu sadarbība turpinās būt tikpat auglīga Es domāju, ka lieta, uz ko vajadzētu koncentrēties visvairāk, nu nebūtu nosaukums. Nosaukums ir digitālās vienotais tirgus. Mēs strādājam pie digitālās ekonomikas un digitālās, eh, sagie, digitālās sabiedrības. Es ceru, ka jaunā komisija izvēlēsies jaunu nosaukumu, jo mēs nevaram runāt tikai par digitālo vienoto tirgu, tam ir dažādi aspekti. Uh, Ja Eiropas Savienība vēlas pāriet uz ko jaunu, kas ir balstīts uz digitalizāciju, tas ir jādara tagad. Ja nē, tad tirgus būtiski cietīs. Ja domājam par inovācijām, kas notiek tagad ASV, Āzijā, varbūt kādu dienu notiks arī Āfrikā, būtu tiešām žēl, ja mēs nespēsim tikt galā paši ar savu ekonomiku. Mm. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešamas inovācijas, un šīm inovācijām ir jānotiek tirgū, un tikai pēc tam mēs varam runāt par digitāli vienoto tirgu. Ir jāliek lielāks uzsvars uz radīšanu, uz inovācijām, un tas arī ir mūsu komitejas pienākums. Tas nav tikai vicepriekšādātāja Ansipa pienākums, es zinu, ka jūs sadarbojaties arī ar citiem inovācijas, jaunu lietu radošana, ek, radīšana ekonomikā ir tiešām nepieciešama. Es domāju, ka mēs nedrīkstam turpināt akceptēt šo digitālo dalīšanu. Mm. Tagad arī komisija ir piedāvājusi savu priekšlikumu. Jo dažas valstis krietni atpal atpaliek, bet ir arī valstis, kas um, neiz, necenšas pietiekami daudz. Mums ir jā, jāiesaista visi, lai visi modernizētu savu infrastruktūru, lai viņi nebūtu apmierināti ar jau novecojušām lietām. Bet vienmēr, ka mēģinam atvieglot regulējumu vai sniegt, piemēram, finansiālu atbalstu, tam būtu jāvērst, jābūt vērstam uz jaunākajām, labajām iespējamām tehnoloģijām. Tā es saskatu kodeksa nākotni. Jau tika pieminēta ar, arī drošība, kiberdrošība, to nevaram aizmirst. Bet bija interesanti dzirdēt par to, kāds būtu iespējamais finansējums, bet arī skaidrs, ka arī nacionālā līmenī valstis rīkojas uh, Un varbūt arī ir labi, ka ne viss notiek tikai Eiropas Savienības ietvarā. Piemēram, arī manī valstī ir um, tātad šī institūcija, un mēs sadarbojamies ar citām valstīm pat ne um, Eiropas Savienības līmenī. Bet ir jau skaidrs, ka um, dalībvalstis, dalībvalstīm ir sava iniciatīva, viņas rīkojas arī tad, ja nav, nepie, ja nav obligāti Eiropas Savienības izdarīts spiediens. Uh, Um, man ir viens jautājums. Komisija plānoja analizēt datu īpašumtiesības. Un tas nav viegls jautājums. Man nav skaidra viedokļa, vai to vajadzētu uzreiz arī regulēt. Bet, ja domājam par uz datiem balstītas sabiedrības veidošanu, kā tiek risināts datu īpašumtiesību jautājums. Un visbeidzot, viesabonēšana Tagad daudziem nacionālajiem regulātoriem tiek iesūtīti izņēmumi, ka ne katrs operators var vai spēj piedāvāt uh, bezmaksas viesabonēšanu. Bet, ja saņemam informāciju, ka kāds operators nesniegs bezmaksas viesabonēšanu cenu dēļ, bet, ja, bet pat šādos gadījumos uh, Pat, uh, pat šādos gadījumos cenas samazināsies par 85%, jo pašlaik noteiktie griezti ir 50 eiro par gigabaitu, un tas tiks samazināts uz 7,7 eiro un nākošajā gadu uz 6 un turpinās samazināties. Mums ir izdevies samazināt cenu. Un tad, nu, Tātad no 50 uz 7,7, kas ir 85% samazinājums, pat ja šis pakalpojums netiek pats pilnībā par brīvu. Tas ir labs sākums. Paldies! Jūs pieminējāt ļoti svarīgu jautājumu. Mēs būsim atbildīgi par uzklausīšanu Eiropas parlamentā par digitālo tirgu un sabiedrību. Tā visticamāk notiks 20. jūnijā. Precīzi tas vēl nav zināms, bet atcerieties, ka 20. jūnija vakarā visticamāk tas notiks. Ir svarīgi nodrošināt mūsu klātbūtni kopā ar kolēģiem no kultūras jautājumu komitejas. Un mums ir jāsagatavo arī jautājumi no koordinatoru Uzsas jautājumi jau tika sagatavoti, trīs no ITRE un trīs no kultūras komitejas un pārējiem. Tad eh, ir iespējami vēl līdz 25 eh, papildu jautājumiem maniem komisariem. Man Krasnodēmski kungs. Thank you very uh, much, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Es strādāju pie autortiesību faila digitālajā vienotajā tirgū. Mēs zinām, ka mēs, ka mēs, ka mums ir vienprātība par vispārējiem jēdzieniem un kategorijām, bet es biju pārsteigts par to, cik grūti bija atrast līdzsvaru starp dažādām interesēm un dažādiem mērķiem digitālajā vienotajā tirgū. Un jūs jau droši vien zināsiet, kādi ir šie strīdīgie jautājumi, kaimiņu tiesības. Maybe I'm wrong. Sometimes impression. Un dati izrace. Bet uh, ir skaidrs, ka nu, ne visi šie jēdzieni vēl ir pilnīgi skaidri nodefinēti. Un viens ļoti sarežģīts jautājums, ko ir grūti atrisināt, ir jautājums par platformām, par pasīvajām un aktīvajām platformām. Vai komisija domā, par tādiem jautājumiem, kas ir pasīva platforma, kas ir aktīva platforma, tās ir ļoti atšķirīgas. Pastāv dažādas atšķirīgas def, definīcijas daž, da, dažādās dalību valstīs. Vai komisija strādā pie precīzākas definīcijas šādos gadījumos? Tas arī mums ļoti palīdzētu. Mūsu darbā uh, pie šiem failiem. Tas ir tikai viens no piemēriem. Jo ir arī citi mm, termini, dažkārt mūsu juristi un uh, juridiskais dienests nevar sniegt mums palīdzību, jo viņi nevar atrast risinājumus vai precīzas jēdzienu definīcijas. Pasīvās un aktīvās platformas, ko jūs domājat, ko mēs varētu sagaidīt no komisijas attiecībā uz precīzākām definīcijām. Paldies! Thank you very much. Paldies, kolēģi! Paldies par jūsu jautājumiem! Un nākamais Hohličeka kungs goja grupas vārdā. Thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem. Gribēju uzdot divus vienkāršus jautājumus. Pirmais ir par datiem un programmām, piemēram, apsau trīs programmām, kā pasargāt šīs lietas. Zināt, ka matemātikā Ir atsevišķas lietas, ko var programmēt, ko var sagatavot. Dažas no tām var sagatavot Excel tabulās, bet dažas tiek sagatavotas individuāli manuāli, un es piekrītu sava kolēģi uzdotai jautājumam, kur ir šī robeža starp vienkāršu programmēšanu, ko neaptver nekāda veida aizsardzība, un tad starp šo tādu uh, ļoti izsmalcinātu, sarežģītāku programmēšanu. Tas būtu pirmais jautājums. Otrs jautājums par pārklājumu. Jā, tā doties uz dažādām valstīm, Vāciju, Čehiju vai Austriju. Piemēram, uz lielceļa vai galvenajās uh, tātad galvenajām dzelzceļa sliedēm ļoti daudz viet nav vispār signāla, neatkarīgi no valsts. Mēs runājam par, ka katrai valstī tiktu uzlikts pienākums nodrošināt uh, dat, augst, liela ātruma datu iespējas, mm, arī lauku teritorijās, arī tādās teritorijās, kas nav blīvi apdzīvotas, bet tad galvenajos transporta ceļos, pat uh, galvaspilsētu centrās, centros signāls ir ļoti vājš vai vispār nā, nepastāv. Kā nodrošināt to, ka tas tiks aptverts? Šie ir divi jautājumi jums. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad Blanko Lopes kungs. Muchas gracias. Paldies. E, komisijas vicepriekšsēdētājs runā par intelektuālu īpašumu un digitālā tirgus stratēģiju. Es gribētu skaidri dzirdēt, vai tiks piedāvāti grozījumi juridiskajā ietvarā attiecībā uz uh, intelektuālā īpašuma tiesībām, vai ir paredzēta attiekšanās no tā. Otrkārt, par uh, eh, platformu un sadarbībā ar IMCO komiteju tiek norādīts, ka tiks veiktas darbības attiecībā uz platformām un uzņēmumiem, kas varētu pieņemt leģislatīvu instrumenta formu. Vai jūs varat paskaidrot, vai esat iecerījuši leģislatīvu instrumentu attiecībā uz starptieku atbildību? Kad tiks tas piedāvāts? Un, nu, visbeidzot, vai jūs varētu mūs informēt pārplats joslas pieslēguma īstenošanu? tika ziņots, ka tiks finansēts septiņi līdz desmit projektiem. Šeit ir runa par ļoti svarīgiem projektiem, tādiem reģioniem kā Galicija, piemēram, kas ir mans reģions, kur ir daudz lauka apgabalu. Paldies! Um, Paldies, uh, kolēģi Virkūnen! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties komisāram Arsipam, jo, manuprāt, komisija ļoti aktīvi ir strādājusi pēdējo gadu laikā ar digitālo darbu kārtību, un, kā jūs sacījāt, vairāk kārtīgi. Jūs esat sagatavojuši dažādus priekšlikumus pēdējo gadu laikā, un šobrīd ir parlamenta un padomas kārta pieņemt lēmumus, un pēc tam dalību valstīm ir jāsāk šie priekšlikumi īstenot. Mēs zinām, ka Tas ir būtiski mūsu panākumiem Eiropā nākotnē. Šeit es domāju digitālās pasaules pilnveidošanu. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kāds ir jūsu skatījums uz pašreizējo situāciju globālā mērogā, gan Savienotajās valstīs, gan Āzijā, un vai mēs varam teikt, ka Eiropa ir gana konkurētspējīga, vai mūsu ātrums ir pietiekams, vai arī mēs virzāmies pārāk lēni, pārāk dimo, de, birokrātiski, un mums ir pārāk daudz administrācijas, vai arī mums vajadzētu izmantot vienus, divas, trīs svarīgākās jomas, kurās ir aktīvāk jāstrādā Eiropas līmenī. Kādi tie būtu šie vissvarīgākie soļi, kas ir jāspēr tagad? Paldies! Nākošais runātājs deputāts Kolo Bačevs. Paldies! Buzekungs! Es Eh, ļoti rūpīgi sakošu priek, eh, notikumiem 20. jūnijā, jo priekšlikums nāk no mūsu valsts. Mans jautājums komisāram attiecas uz e-privātumu noteikumu. Kā mēs zinām, GDPR. Mm, uh, Un tas stāsies spēkā 18. gada maijā bet komisijas priekšlikums e, par e-privātumu stājas spēkā tajā pašā dienā. Es gribētu zināt, kāpēc tas ir. Lēks speciālis un to nevar pieņemt agrāk. Taču kāpēc ir jāstājas spēkā vienā dienā? Es negribētu atlikt pārāk ilgi uz vēlāku sešus mēnešus, e, lai E, nenostātos pret parlamentu vai komisijas nostāju, bet jūs zināt, cik daudz strīdīgi jautājumi ir privātuma jomā. Mēs jau um, no kolēģiem dzirdējām pār um, e, sīkdatnēm, pār e, pārlūk programmām, pār pārejas punktiem. Šeit ir tiešām daudz diskutējumā. Laimīgā kārtā mūsu referente Lauristīna ir pieredzējis cilvēks, bet es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs vairāks laika diskusijām, nevis lai atliktu, bet lai pilnībā izrunātu visu. Otrkārt, ja mēs piešķiram laiku pēc tam uzņēmumiem, lai tie varētu piemēroties jaunajai regulai, kas attiecas piemēram uz jauno programmu nodrošinājumu. Ja ir jā, vajadzīgi jauna pārlūka, to nevar sagatavot trīs mēnešu laikā. E, jo ir rakstīts, ka e, viss būs jāizdara līdz augustam. Es gribētu, lai e, noteikumi būtu kvalitatīvāki, lai būtu vairāk laika un pēc tam attiecībā uz programmu nodrošinājumu uh, lai varētu paredzēt termiņu sešus vai deviņus mēnešus. Tas attiecās uz e-privātumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Un no manas puses ļoti vispārīgs jautājums. 70 pat 80% inovāciju tiek eh, sasniegti digitālajā sektorā. Mēs varam teikt, ka pateicoties kaut vai par diagnozi vai runā, diagnozēm runājot, eh, ieguldītajām sistēmām, pateicoties viss kļūst daudz precīzāks. Tāpat tas attiec uz iekšē enerģijas tirgu. Uh, Tad, kad mēs runājam par viedajiem tīkliem, so, tā daudz ir balstīts uz digitālajām sistēmām. Tāpat tas tāpat nozīmīga svira ir startupi. Ko mēs varētu darīt Eiropas Savienībā, lai finansētu startup investorus? In the American market, not in European ones. Uh, well, we've got, uh... Piemēram, Berlīne, Londonā, Milānā, Barcelonā um, ir paveikts taču Kopumā viņi vēlas būt pārstāvēti amerikāņu tirgū. Vai mums ir kāds priekšstats? Es saprotu, ka tas ir sarežģīti, bet. Ja nākotnē vēlamies būt inovatīvi un sasniegt panākumus, tad mūs būtu jāatbalsta startupi. Un es neredzu Un es domāju, ka tagad vicepriekšsēdētāji jūs varat sniegt atbildes. For, uh, your... Paldies, paldies par visiem šiem komentāriem un jautājumiem. Paldies arī par priekšlikumiem. Es vēlētos sākt ar kādu vispārīgākas dabas tādu uzstādījumu. Es, protams, varu tikai priecāties par eh, to, ka Bulgārijas valdība ir nominējusi jaunu tātad, pretendentu uz, uz komisāru amatu. Tas ir labi, bet visu, visas šos, šīs mapes, eh, tā teikt, eh, nest vienam ir pārāk smagi. Palīdzība vienmēr nodara un esmu pārliecināts, ka Marija Gabriela izturēs uzklausīšanu šeit šajā komitejā, uh, un arī visus citus pārbaudījumus esmu ar viņu ticies, un uh, guvis uh, pilnīgi pārliecību, ka viņa būs lieliska digitālo lietu komisāra. Tāpat arī vēlētos pateikties Pilārai de Castillo par visu, ko jūs esat veikusi digitālā vienotā tirgus labā, telekomunikāciju tirgus labā, un lielā mērā pateicoties jūsu pūliņiem šī te, šis te sapnis par, par, par viesabonēšanas galu beidzot kļūs par, par realitāti um, jau 15. jūnijā. Bet, kā daudzi no jums atzīmēja, ne, visies, eh, teleko, ne visi telekomi eh, vēl nespēja nodrošināt to, kas viņiem pienāktos, proti, ka eh, šī viesabonēšana pēc būtības mm, vairs nedarbojas. Tā kā dažiem uzņēmumiem būs grūtības pielāgoties, pārkārtoties, bet, nu, tāpat laikā Uh, Skandināvijā ir redzams, ka tas ir iespējams. Uh, Tātad abonēn, ab, abonementi maksā ļoti saprātīgu cenu, uh, būs, bet tāpat laikā būs nepieciešams kaut kādi pārējais risinājumi, kaut kādas tur, tur nosacītās viesabonēšanas paketītes, komplektiņi. Uh, um, par, par kaut kādām nelielām naudas summām, tā lai kā telekomunikācija pakalpojums sniedzēja, tā patērētāji spētu pielāgoties un iedzīvoties šajā jaunajā realitātē. Bet, Pilāra, jūs pieminējāt arī kiberdrošības apsvērumus. Un manā ieskatā kiberdrošība drošība šai digitālajā vidē ir ļoti nozīmīga. Uh, To jau atzīmēju savā ievadu uzrunā. Mums ir jācenšas tādā globālā pasaules līmenī izcīnīt uh, vienotus globāla līmeņa uh, drošības standārtus uh, viedajos tīklos, lietu internetam, lai nebūtu iespējams tik postošas DDoS Eh, akcijas eh, botnetu izveide, lai nebūtu tik, tik viegli un vienkārši iespējama. Tā kā šeit vēl ir liels darbs darāms. Šodien, piemēram, nu, un ja kāds ražotājs, teiksim, ražo kaut kādas spuldzes, lampas, eh, palēto, un padara tās pieslēdzamas internetam, tad uh, Uh, viņus absolūti neinteresē viņu produkcijas uh, kiberdrošums. Ir atsevišķi risinājumi, kur, kur ražotāji jau, jau, jau plānošanas, projektēšanas fāzē iebūvē šo funkcionalitāti, tad patērētājiem atkal gala beigās ir dziļi vienalga. Uh, šāds patērētājs nopērk sev jaunu telefonu, jaunu, jaunu tableti un tikai retais, tikai retais uh, tur eh, paskatās, kas ir iestatījumos, eh, lai, lai dzīve būtu drošāka. Jo pērkat putekļu sūcēju, neviens negrib tur rakņāties pa iestatījumiem, uh, tur, tur, lai viss būtu droši un lai šis putekļu sūcējums nebūtu uh, ļaunprāšiem uzlaužams. Un, protams, ļaunprāši to vien gaida, lai šādas viedās savienotās ierīces tur, tur eh, būtu cilvēku mājās, neaizsargātas, nepasargātas. Tā kā šīs viedās ierīces eh, lietu internets ir, ir svarīga eh, lieta, bet arī tāda elementāra kiberhigiēna ir svarīga. Rokas mazgāt ir labi un vērtīgi it īpaši pirms ēšanas. Cilvēki par to pat vairs neiedomājas, viņi vienkārši nomazgā rokas pirms sēžas pie galda. Bet, ja mēs runājam par visām šīm viedajām ierīcēm un gadžetiem, tad reti kurš attopas, ka ir vērts ievērot kiberhigiēnu. Kiberdrošība nav uh, uh, greznība. Jums mājās ir šis te viedais putekļsūcais rumba, kas pats tīra māju, leduskapis, uh, glūdeklis, uh, kas, kas pieslēdzas internetam. Nu, ja leduskapis uh, nedzesē manu alu, tad es, tad es tam pievēršu uzmanību, ka kaut kas nav kārtībā. Uh, Tad cits jautājums ir, ir šie enerģijas patēriņa pīķi un, un, un, un, un šīs te melnās stundas, kad, kad nav iespējams nodrošināt visu pieprasījumu. Izlīdzinot šo, šo pieprasījumu, ir saprātīgi uh, kaut kā saslēgt tomēr šo, šo leduskapi ar gludekli, lai, lai tur izlīdzinās šis patēriņš, bet uh, Tāpat laikā ir, ir svarīgi šeit neapstāties. Ir svarīgi, lai šādā saslēgtā uh, ierīču pasaulē būtu padomāts par drošību šādā lietu internetā. Un ja mēs domājam par jauno Eiropas kiberdrošības stratēģiju, tad pilnīgi noteikti ir jārunā par jaunu mandātu emisai. Šī brīža mandāts ir tikai uz noteiktu laiku piešķirts tas ir pagaidu mandāts un ir nepieciešams jauns mandāts šai aģentūrai. Tālāk, kiber un drošība šis te izcelības centrs, mm, daudz jaudīgāks šādu centru tīkls visā Eiropā, pilnīgi noteikti tas būs nepieciešams. Te mums ir jācenšas ar tiem kiberdrošības produktiem, ko, piemēram, piedāvā ASV. Un Šobrīd Eiropas pozīcija te ir, nu, tāda ļoti pašvaka. Šeit ir nepieciešams daudz lielākas investīcijas kiberdrošības līdzekļos, produktos, risinājumos. Ja runājam par mūsu operatīvajām spējām rīkoties, esmu to jau pasvītrojis kāds višķis lielākas valstis. Nelolo kaut kādas ilūzijas par uh, to, ka uh, varētu Eiropas līmenī kaut kas tāds tapt, jo pašas ar visu tiek galā. Bet mazākās valstīs tas ir ļoti vajadzīgs. Ir ļoti vajadzīga šī te operatīvā jauda, uh, kapacitāte, ko nodrošinātu Eiropas Savienību ārkārtas nepieciešamības brīžos. Tā kā par to ir jārunā. Manā izpratnē šī, šāda operatīvā jauda Eiropas Savienībai ir nepieciešama, lai stātos pretī kādiem akūtiem kiberriskiem un apdraudējumam. Brīva datu plūsma. Vēl viens tāds temats. Pagājušajā decembrī spriedām telekomunikāciju padomē, un tobrīd 20 klātesošie izteicās, 18 prasīja tūlītēju rīcību, to starp juridiskā likumdošanas plāksnē. Šīs ierosmes tika atbalstītas plaši, bet tagad ministri beidzot ir, ir, ir, ir padomājuši un ir uzradies viens, kas ir pret. Nu, un mēs paplašinājām savu, savu piedāvājumu brīvas datu kustības jomā jautājumā, mm, pielikām klāt garantijas garantētu piekļūšanu datiem, kas tiek glabāti citā valstī. Un ceru, ka drīz arī šī viena valsts, kurai bija iebildumi, tomēr pārdomās un iestāsies par šo principu, jo mēs zinām, kādas ir šī brīža tendences Eiropas Savienībā, diezgan nelāgas, ir 56 dažādi principā spēles noteikumi, datu lokalizācijas, datu uzglabāšanas un piekļuvas režīmu jomā. Un šāda tendence ir vērojama visur pasaulē. Tie, kas ir lielāki, jaudīgāki, tie, tie šajā fragmentētajā regu, regulatīvajā vidē spēs izdzīvot. Viņiem nav problēma uzturēt 28 datu centrus 28 valstīs bet kā ar mazajiem uzņēmumiem, vidējiem, kā ar jaunu uzņēmumiem, kas tikai sāk savu darbību, šādi jaundibināti uzņēmumi nespēs uh, dienas laikā izveidot 28 datu centrus 28 valstīs. Un turpinoties šīm datu lokalizācijas tendencēm, uh, Uh, rezultāts būs tāds, ka uzņēmēji, radoši, daudzsološi cilvēki vienkārši sakrāmēs mantiņus un aizbrauks uz ASV, jo tur ir viens vienots tirgus, 300 miljonu patērētāju un vien, viens spēles noteikumu komplekts, tā teikt. Septembrī ceru, ka mūsu priekšlikums par brīvu datu kustību jau gūs oficiālu atbalstu, un tad arī risināsim šos jaunos eh, jautājumus da, īpašumtiesības uz datiem, datu pieejamība, atbildība, saistības eh, sakarā ar datiem, un šobrīd būs šo atklāts komisija nespēja piedāvāt uh, tādus viennozīmīgus risinājumus, piemēram, datu īpašumu tiesību jautājumā. Būs šeit vēl vajadzīgs laiks, lai noformulētu labu priekšlikumu, bet skaidrs ir tas, un daudz no jums to jau atzīmēja, tas ir ļoti svarīgi Eiropas tautsaimniecībai, uzņēmumiem. To pasvītroju arī nesenajā konkurences padomē. Neviens neiebilda pēc būtības vairākums eh, atbalstīja šo iniciatīvu. Tālāk. Īpašumtiesības uz datiem. Nu, Eiropā atšķiras eh, prakse, regulējums un, un ieradumi šajās, šajā jomā. Dažām eh, kompānijām īpašumtiesības uz datiem nerūp. Tās vienkārši vēlas rīkoties ar šiem datiem Skanija, viņi tur ir pieslēguši jau, jau, jau visā pasaulē mākonim vairāk kā 230 tūkstošu smago mašīnu, un viņi saka, nu mums vienalga, kam tie dati pieder, mēs vēlamies ar šiem datiem operēt, tos lietot, tiem piekļūt. Siemens, viņiem ir tieši tāda pati pieeja, viņi vēlas būt spējīgi rīkoties ar šiem datiem, kur pretī TomTom. -tom, vēlas, lai šie dati būtu viņu īpašumā. Es negribu teikt, ka vieniem ir taisnība un otri, ot, otrie, otriem nav. Skaidrs ir tikai tas, ka ir jārod kāds labs, visiem pieņemams, harmonizēts risinājums. Un šie meklējumi mums jāturpina. Par autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām. Nu, tā, tā nav tik lielā mērā jūsu komitejas kompetence, bet varu piekrist tiem, kas norāda, ka ir grūti rast labu, efektīvu risinājumu starp dažādiem interesēm, kas te saduras. Un mēs savā priekšlikumā vēlējāmies, nu, tā kā ieskicēt šo, šo līdzsvaru, to, kā tās varētu izskatīties, bet, nu, kā vienmēr kāds ir, ir neapmierināts. Jebkurā gadījumā mūsu priekšlikums autortiesību jautājumos tajā mēs vēlamies, lai, nu, kā minimums darbotos izcelsmes valsts princips, lai būtu obligātā kopīgā tiesību šī te realizācija, atbildība par tiesībām, tā, lai eh, laika gaitā dubultotos tāda satura apjoms, kas ir pieejams uh, Eiropā pāri robežām. Jo šobrīd uh, kāda ar tiesībām aizsargāta materiāla iegūšana, lietošana, izmantošana ir ļoti dārgs, sarežģīts, uh, fragmentēts process tie, kas labprāt izrādītu šādu materiālu savā ēterā, pārādītu to, viņi drīzāk atmet ar roku, jo tas nav tā vērts, šī administratīvā puse, administratīvās izmaksas ir pārmērīgas. Un uh, tas ir arī mīnus autoriem, tiesību turētājiem. Ja pārraidītāji, izrādītāji, atskaņotāji atmeta roku un viņu darbus neizrāda, tad nu, autori nesaņem par to atlīdzību. Eh, izmanto, tiek joprojām tik plaši izmantotas puslegālas, nelegālas metodas, lai, lai kādu digitālu saturu izbaudītu, mm, kā tas ir noticis. Kā zinām, 68% no uh, kino mīļotājiem, filmu vērotājiem nesenā aptaujā Eiropā norāda, ka viņi par brīvu kaut kur internetā sadabo šīs filmas, ko viņi grib redzēt. Nu, Lūk, filma autori ne, nesaņem tiem pienākošos atlīdzību. Cilvēkiem nav iespēja iegūt ērtā, vienkāršā un legālā veidā viņus interesējošu materiālu. Un šāda situācija nevar turpināties. Tālāk saturs, kas netiek, netiek kas komerciāli nav pieprasīts kinofilmas, kas, kas nav plaši, plaši pieprasītas, kas masām neinteresē, bet entuziastiem tomēr interesantiem interesē. Arī šādiem darbiem ir, ir, ir tā teikt, tiesības būt, pastāvēt. Mm, te var runāt par grāmatām, par fil, kinofilmām, par, par citiem radošiem darbiem. Uh, Protams, nosakot pamatotas izņēmuma situācijas materiālu lietojumam, piemēram, izglītībā, ja pasniedzējs vēlas studentiem prezentēt kādus materiālus vai, vai, vai dodas uz vieslekcijām uz blakus valsti, tad šeit nedrīkstētu būt nesamērīgi smagnējam šim te, šim te tiesību režīmam, kas, kas liktu šādām iecerēm atmest ar roku. Nu, šādā veidā tiek, tiek, tiek šāds, piemēram, izglītības process tiek bremzēts, tur profesori var, var iedzīvoties lielā kaunā par to, ka viņš lūk, viņi lūk nelegāli, tur kaut kādu kinofilmas fragmentu kaut kur internetā sadabū, tad ir šausmīgs kauns un, un, un, un viss ir sašutuši. Nē, izglītības nozarē pilnīgi noteikti šeit ir pamatoti. Uh, pamatot izņēmuma regulējums. Tālāk data izrace, data mining. Šeit mūsu piedāvājums ir bijis daudz progresīvāks, daudz liberālāks nekā, piemēram, šobrīd spēkā esošie noteikumi apvienotajā karalistē, kur mm, šie noteikumi ir ļoti skaidri, nepārprotami, visliberālākie Eiropas Savienībā. Un tagad ar pārsteigumu jākonstatē, ka Referents piedāvā šo piedāvājumu padarīt vēl liberālāku. Tādā veidā, nu, sagrājot jau, jau labi iesakņojušos biznesa modeļus, kas ir, kas ir uzplaukuši šī brīža regulējošajā situācijā. Tā kā uh, nu, ar, ar, ar, ar labiem nodomiem, skaistām iecerēm nesagrausim to, to kas jau ir, ir, ir labi aizsācies pie, pie esošās mm, sistēmas. Tālāk value gap, šis, šis vērtības iztrūkums šī te. Kā zināms, ir, ir negūtā, negūtie ieņēmumi, ir tādas platformas, kas darbojas uz abonēšanas principa un abonenti. Nu, š, samaksā mūzikas platformās, piemēram, mūziķiem gadā samaksā 2 miljārdus eiro, bet ir arī tādas platformas, kuru uh, biznesa modeļa, finanšu modeļa pamatā ir uh, reklāmas ieņēmumi. Un šādas uh, platformas ir ļoti pieprasītas, eh, ir, ir, ir ļoti daudz eh, klausījumu, bet eh, autoriem, tiesību turētājiem tiek atlīdzināta stipri mazāka summa. Un, protams, kā, kā mūziķi, autori ir, ir neapmierināti, viņi prasa, kā tad tā, tā Mēs vienkārši vēlamies saņemt taisnīgu atlīdzību par, par mūsu radošo darbu, un mēs esam centušies te piedāvāt risinājumu. Tā kā, nu, ar interesi sekojušu sarunām parlamentā, diskusijām šeit, bet skaidrs ir tas, ka jebkurā gadījumā mums ir jādara viss, lai nodrošinātu mūsu pilsoņiem iespēju Uh, legāli uh, lietot, pārnest uh, viņu legāli iegūto digitālo saturu, turklāt izveidot to modeli tā, ka autori saņem taisnīgu atlīdzību. Nav tā, ka patērētāja intereses ir, būtu svarīgākas par autoru interesēm. Nē, tās ir vienlīdz nozīmīgas. Izdevēja tiesības Jā, tas ir tāds karsts temats. Daudzi par to šobrīd eh, izsakās. Bet es, es, es eh, nolēmu šo, šo sarunu tā teikt ne, ne, ne, neuzkurināt. Um, nu, bet, bet ir, ir piemēri, ka šī blakus uh, tiesības ir, ir, ir, ir uh, Eh, sāpīgs jautājums. Tā, tie, tie tiesību subjekti, kas ir jau kopš 60. tā teikt uz skatuves, šīs tiesības arī blakus tiesības patur uz materiālu jau, jau, jau 50 gadus mm, un, un gūst peļņu. Eh, kāds nodarbojas eh, tikai ar, ar, ar, ar nu, šo pēcapstrādi, tur, tur, tur eh, žurnālisti, fotografijas, eh, mārketings eh, un citi atkal ar, ar reāls izdevēja darbības nodrošināšanu nodarbojas. Nu, katram, protams, šis, šis blakus tiesību jautājums ir, ir, ir ar atšķirīgu nozīmes pakāpi. Nu, lūk, šķiet, ka arī tagad uh, Eh, tuvojos sev atvēlētā laika eh, robežai, man kaut kā tā vienmēr tā sanāk. Eh, par platformām vēl pavisam īsi. To jau norādījām pašā sākumā, ka šī komisija te nenāks klajā ar horizontālu pieeju platformu jautājumā, jo ir pārāk uh, viegli pie, piežmiegt uh, šīs platformas, kuras ir tik daudzas un dažādas, un tagad ar vienu vienotu kaut kādu tādu uh, Eh, noteikumu struktūru mēs eh, noslāpēsim eh, jaunos, daudzsološos, novatoriskos. Ir drīzāk ir jārisina atsevišķas problēmas, atsevišķas situācijas, piemēram, šis te negūtās atlīdzības jautājums eh, vai, vai, vai arī šīs te vienā drangā eh, sadarbības eh, līdzdalīšanās ekonomikas modelis un, un tā trūkumi. Un man daudz kas nepatīk, jā. Mm, nu, piemēram, Labzemē vai, vai Zviedrijas vai Somijas pusē. Uh, Visur ir, ir lielisks, lielisks 4G pārklājums, bet tur ir mazāk kā viens iedzīvotājs uz kvadrātkilometru. Un, un, un nu, tad šis viens tur arī liksmo un izbauda šo ātrā internetu. Bet šeit, piemēram, Rietumē Eiropā, ceļš no Briseles uz Strasbūru, desmitiem kilometru jūs, jūs pavadāt ar, ar, ar, ar, ar nezonā Jūs tur pat nedom, nerunājot par, par, par akņāšanos internetā, jūs, eh, jūs pat piezvanīt nevienam nevarat sežot vilcienā no Briseles uz Strasbūru. Labzemē jūs varat braukt stundām ilgi pa tundru, bet visur 4G eh, ir, ir, ir, ir ar, ar, ar, ar visām pilnām svītriņām. Šeit sastrēgums, tīkls ir pārslogots un, un, un vairs, eh, vairs nedarbojas 4G pārklājums kas notiks nākotnē, kad uz ielām parādīsies eh, šīs bezpilota eh, automašīnas, kuras arī patērēs eh, tātad trafiku. Par jaunu uzņēmumiem. Šeit es jau teicu, ka patiesā problēma ir Eiropas tirgus fragmentācija. Veidojot digitālo vienoto tirgu, mēs palīdzēsim arī mūsu jauniem uzņēmumiem jo, ja tirgus paliks tikpat fragmentēts, kā tas ir tagad, tad kāda attīstība Eiropas Savienībā šai ziņā ir faktiski neiespējama vai katrā ziņā krietni vien sarežģītāka nekā, piemēram, ASV. Mums ir jāizveido Eiropas Savienības digitālais vienotais tirgus, un nu, tā mēs palīdzēsim arī jaunu uzņēmājiem, veidosim jaunus ņēmumu uh, mēzglus centrus, Jā, paldies. Paldies vicepriekšsēdētāji par šo ļoti labo, plašo diskusiju par ļoti daudziem jautājumiem, un es ceru, ka mums būs arī vēl citas iespējas tikties. Vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Jā, tik uzdots jautājums par e-privātumu, un arī vēl kāds šeit to pieminēja. Jā, nu, jūs gandrīz jau pusstundu esat atbildējis. Bet jūs jau teicāt, ka laiks beigās nebūs ierobežojums. Jā, tas nav ierobežots, bet jāpaļaujas uz mūsu kolēģu pacietību. Labi, vēl pēdējais komentārs par e-privātuma regulu. Un bija tieši jautājums, kādēļ tajā pašā dienā ar vispārējo datu aizsardzības regulu. Tas būs atkarīgs no sarunām parlamentā trialogos un tā tālāk. Un tad um, arī nonāksim pie galīgā datuma par pilnīgu e-privātuma regulas īstenošanu, bet mēs gribējām izvairīties no atšķirīgām interpretācijām dažādās dalību valstīs, un tas arī ir iemesls. Mūsu mērķis bija noteikti pilna īstenošana tajā pašā datumā. Bet e-privātuma regula, cik es saprotu, ļoti vajadzīga Eiropas Savienībā. Tagad mums ir e-privātuma direktīva, bet šīs direktīvas īstenošana bija visnotaļ atšķirīga dažādās visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs un saskaņā ar e-privātuma direktīvu, tad komunikācijas konfidencialitāte tiek garantēta. Uh, izmantojot telekomunikācijas, bet ne citos komunikācijas kanālos. Mums ir jānodrošina līdzvērtīgi spēles noteikumi. Tagad mēs sakam, ka ir jānodrošina komunikācijas konfidencialitāte, pat, ja tiek runāts par tādiem komunikācijas līdzekļiem, kas varbūt tagad vēl pat nepastāv. Tie būtu nākotnes risinājumi. Ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem starp telekomunikācijām un citiem komunikācijas kanāliem. Zinām, ka telekomunikācija par auto var apstrādāt pieejamos datus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Un šos datus viņi nedrīkst pārdot. Veidā, kā piemēram to dara OTT. bet tagad mēs nosakām, ka pamatprincips būs cilvēka piekrišana, un balstoties uz cilvēku piekrišanu, arī telekomunikāciju uzņēmumu varēs pārdot um, apstrādātos datus. Bet es zinu, ka īpaši uh, presse ir nobažījušies par datu apstrādes uh, uh, situāciju. Viens risinājums būtu sīkdatnes, bet, uh, bet faktiski neviens jau īsti nepievērš uzmanību tam, kam viņi piekrīt, atzīmējot to lodziņā. Un dažiem cilvēkiem jau pēc noklusējuma viņi vēlas, lai būtu ļoti spēcīgi privātuma uzstādījumi. Nu, komisijas ierosinājums ir kaut kas tam pa vidu. Būs pieejama izņēma, izvēle pārlūka uzstādījumiem. Cilvēki varēs izdarīt savu izvēli un tad arī mainīt savu izvēli vēlāk. Jā, preses publicētām vai citām interesētajām pusēm būs kādas labas idejas par to, kā vēl tālāk uzlabot mūsu priekšlikumu. Komisija noteikti ir atvērti noskaņota. Paldies par jūsu pacietību. Paldies par šo ļoti auglīgo sadarbību, kas notikusi jau līdz šim starp komisiju un itra komiteju, un es priecāšos par sadarbību arī tālāk. Priekšsādātājs, es ļoti atvainojos, ka jūs beigās steidzināju Tā droši vien bija arī mana kļūda. Bet šī bija lieliska diskusija. Lielas paldies! Ehm, daudziem mūsu komitejas eh, deputātiem ļoti svarīgi, ka jūs atbildējat uz visiem jautājumiem padziļināti ļoti plaši. Lielas paldies, vicepriekšsādātāja kungs! Uh, uh, Dargie draugi, mūsu komitejas nākamā sanāksme notiks 21. un 22. jūnijā. Lūdzu, esiet gatavi! Arī ļoti interesantas diskusijas paredzētas. ITRA komitejas sanāksme 21. un 22. jūnijā. Lielas paldies! Hearing at, uh... Uzklausīšana šodien 1.30. Uh, Jā, tas ir pusdienlaiks, lielisks laiks. 1.30. Tāda izlaidiet pusdienas, nāciet mums uzklausīšanu. 1.30.